juridiskais ietvers augļu un dārzeņu sektoram. Nu, Melokungs, jums vārds. Sì, salve Presidente. Avrei una richiesta riguardo. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums par balsošanas sarakstu. 123. grozījums. Tiek teikts, ka tas ir atkarīgs no 91. grozījuma bet, manuprāt, 123. nav atkarīgs no uh, otra, uh, no, 8, 10, no 91. Es norādīju sekretariātam šo, viņi teica, ka viņiem nav bijis laika atjaunināt sarakstu, tad aicinu priekšsēdētāji, tad 123. grozījumu par to balsot atsevišķi, tad neatkarīgi no 91. Sekretariat potwierdza pana uh, słuszność pana Sekretariāts apstiprina to, ko jūs nu pat teicāt. Melokungs. Eventualmente, e dependendo do resultado de um ou outro agradecimento que no final desta. Paldies. Es negribu uh, jau pārsteigties un tagad prognozēt uh, balsošanas rezultātu. Gribēju pateikties visiem kolēģiem par sadarbību un gribēju pateikt sēkojošo. Mēs vēlamies ieviest pasākumus, lai nebūtu negodīgas tirdzniecības prakses, kas var nodarīt kaitējumu lauksaimniekiem. Tādēļ arī otrajā punktā ir pierādāvāts teksts 90. grozījumā. Īsnībā tas eh, ļoti lielā mērā sasaucas. 86, 92, 98 mēs nevaram atbalstīt šos grozījumus un, protams, ir jāņem vērā arī tas, ko teica Martīnesa kungs, tā tad jācīnās pret negodīgu praksi tirzniecībā. Mēs esam par 90. grozījumu un mēs kopīgi ar SD, SD grupa un zaļie ir piedāvaši kompromisu grozījumu. EKR un ALDE ir iesnieguši 9. kompromisu grozījumu, ēnu referenti apspriedās un te ir runāts par devīto kompromisu, EKR grupas iesniegto kompromisu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs gribam pēc iespējas plašāku vienprātību un lai būtu arī nu, tāda laba ziņa izplatīta. Paldies! Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Przechodzimy. Paldies, dārgajam referentam. Tagad ķersimies pie balsošanas. Es papildināšu, ja būs kāda jauna informācija. Un tagad 78. grozījums. Lūdzu, celiet roku. Pār pret. Noraidīts. 80. kurš par? Poprawka odrzucona. Pret. At, atturas. Noraidīts. 79. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 77 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 81. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Tas ir mans grozījums. Tādēļ jāpārbauda, vai ir pieņemts vai nav pieņemts. Sākam balsot elektroniski par 81. geen probleem. Okej, okay. thank you, dziękuję. Close, zamykamy. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Astoņas otrais par. Pēdējais bija pieņemts, jā, jā, iepriekšējais bija pieņemts. Astoņas divi, kas par, kas pret? Pieņemts. 83. par pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 85. divās daļās pirmā daļa, kas par pret atturas atturas pieņemta otrā daļa par pret atturas noraidīta. Balsojam elektronus par 85. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīta. Es jau teicu, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. Astoņdesmit astotais. Kas par? Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Astoņdesmit seši par? Par. Pret. Atturas. Noraidīts ar tādu pašu balsu pārsvaru. 87. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 89. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ja tomēr uh, ir skaidrs uh, balsojuma iznākums, tad varbūt nevajag prasīt, kurš ir pret, bet nu labi. Procedūras pēc tā darīsim. Kas par 90? To? Pieņemts. 91. pār. Pieņemts. 92. pār. Pret. Sāksim balsot elektroniski par 92. Zamykam głosowanie. Odrzucono jednym głosem. Noraidīts tikai ar viens balss atšķirību. 93. kurš par? Pieņemts. 94. par? Pret? Noraidīts. 97. par. Pret. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 95. kurš par. Pret Pret. Norādīts. 96. Kurš par? Pret. Pieņemts. 98. Pār. Pret. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet drošības labad pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 98. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Kompromiss numur 6. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 103. Kurš par? Kurš balso par? Pieņemts. Konta 5. Par. Pret. Sākam balsot elektroniski par kontu 5. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Konta 8, kurš par pret Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 104, kurš par? Pieņemts. 105, kurš par? Pret? Noraidīts. 106, kurš par, pret, pieņemts. Simtu piecpadsmit. Simt septītais tomēr. Par to vēl jānobalso. Kas par? Pret? Noraidīts. Simt piecpadsmit. Kurš par? Pret? pret, noraidīts, 112 par, pret, noraidīts, 110 kurš par, pret, noraidīts, 111 par, pieņemts, 108 par, pret, 113. Kas par? Pieņemts. 117. Par? Pieņemts. 116. Par? Pret? kolēģi, 118. priekšstādātais atvainojas. Kas par? Pret? Pieņemts? Simt četrpadsmit par, pret, pieņemts, 119 par, pret, pieņemts. 120 par, pieņemts. Simt divdesmit viens, kas par pieņemts. Simtu divdesmit divi par pret pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektronos par 122. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. Kas ir par 123. pret? Noraidīts 124. pār. Pieņemts. 125. pār. Pieņemts. 126 par. Pieņemts. 127 par. Pieņemts. Konts 6 pār pieņemts. 128 un 129. Nē, 129 tomēr, jo 128 ir atsauktas. Kas ir pār 129? Pret Noraidīts 130 par. Pieņemts. 131 par. Pieņemts. 84 par. Pret. Kāds atturas? Pieņemts. Sākam balsot elektroniski par 84. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Kurš par? Kurš par? Pieņemts. 133. par? Pieņemts. 134. par? Pieņemts. 135. Kas par? Pieņemts. Konts 7. Par? Pret? Sākam balsot elektroniski par konceptiņu. Beidzam balsot. Pieņemts ar četru balsu pārsvaru. Nu labi, ka mēs pārbaudījām. 136 par. Pieņemts. 137 par. Pieņemts. Kont 9, kas par. Pret. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet nobalsosim elektroniski. Kon 9 sākam balsot. Otvier, otvieram głosowanie. Beidzam balsot. Grūzījums ir pieņemts. 140, kas par, pret, noraidīts, 139 par, pret, noraidīts, 142, kurš par, par, pret, Sākam balsot elektrons par 142. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Noraidīts. 144. kas par pieņemts. Simt trīsdesmit astoņi, kas par pret, noraidīts. 145, kas par, pret, pieņemts. 136, kas, 146, eh, kas par? Kas par? Pret? Noraidīts? 143. Kurš ir par? Pieņemts. Konta 14. Par. Pret. Noradīts. 147. Par. Pieņemts. 148 par. Pret. īsti nesaprotu, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski par 148. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Simta četrdesmit deviņi, kurš par, pret, sākam balsot elektroniski, 149. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Simt piecdesmit, kurš par? Pret. Noraidīts. Simt piecdesmit viens, kurš par? Pieņemts. 152, kurš par? Pieņemts. 153 par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 Pieņemts. 160 par. Pieņemts. 161 par. Pieņemts. 168 par. Pret. Noraidīts. 165 par. Pret. Noraidīts. 171 par. Pret Pieņemts. 164 par. Nē, tomēr 70. saka priekšsēdētājs. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. 170. kas par? Pieņemts. 163. Kas par? Pieņemts. Simt sešdesmit divi, kas par, pret, pieņemts. 172, kurš par, pret, noraidīts. 160, 173, kas par? Pieņemts 174, kas par? Pret? Man šķiet, ka noraidīts. Labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 174. Beidzam balsot. Noraidīts. 175, kurš ir par? Par, pret. Pieņemts. 176, kurš par? Pret. Pieņemts. 180 par, pret. Noraidīts. 100. 79 par, kas pret pieņemts. 177, kurš ir par, pret, noraidīts. 181 par, pret, noraidīts. 184 par, pieņemts.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 Septītais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Simta deviņdesmit trīs par, pret, atturas noraidīts. Astotais kompromisus. Priekšsēdētājs saka devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 197 par, pret, Noraidīts. Pirmā daļa, 198. pirmā daļa par, pret. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, noraidīta. 200, kas par, kurš balso par grozījumu numur 200. Pieņemts.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 Kto jest za poprawką 203? Kto jest za? 203. grozījums. Kas pār? Pret. Pieņemts. 202. pār. Divsimt piektais grozījums. Kas pār? Pret. Atkārtošu, tātad mēs balsojam par 205. grozījumu. Tātad sākam balsot elektroniski. 205. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 206. par. Pre, par. Pret Noraidīts. 207. par. Pieņemts. 208. par. Pieņemts. 209. par. Pieņemts. 210. par. Pret. Noraidīts. 211. par. Pieņemts. 212. par. Pieņemts. Desmitais par pret noraidīts. Budžeta kontrols komitejas grozījums, tātad numur desmit. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Budžeta kontrols komitejas grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Budžeta kontrols 11. par pret pieņemts. 12. par pieņemts. 13. par pret noraidīts. Sešpadsmitais par pret atturās noraidīts. 213. par pret. Tas jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 219. par pret noraidīts. 218. par pret pieņemts. 214. par Nē, 220. saka priekšsēdētājs, tagad 220. 220. pār pret noraidīts. 221. pār pieņemts. 222. par pieņemts. Tagad pirmais grozījums. 214. Vēl par to jābalso. Kas par? Par 216. ir jābalso, jo 208. ir pieņems, 214. atkrīt. Tā tad ir jābalso par 216. Jā, saka priekšsēdētājs, mēs balsojam par 216. par pret pieņemts. Te mums vēl kas jāprecizē kopā ar sekretariātu, saka priekšsēdētājs. Okay. Poprawka 217. Kto je za poprawką? 217. grozījums. Par to taču mēs jau nobalsojām. 220. saka priekšsēdētājs. Kas par? Pret 220. noraidīts. Wir haben, zwei, wir haben 219 abgelehnt. 219. bija noraidīts, līdz ar to ir jābalso par 217. Okay. Sekretariat potwierdza. Głosujemy poprawkę 200. Jā, sekretariāts apstiprināja 217. Kas pār? Pret. Pieņemts. Thank you. Poprawka numer 1. E, Kto jest za poprawką numer 1? Pirmais grozījums par, pret, noraidīts. Otrais par, par pieņemts. Budžeta kontrols komitejas e, grozījums A. Kas par? Pieņemts. Trešais atkrīt. Piektais grozījums. Par. Pret. Pieņemts. Kompromiss numur viens. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad septītais grozījums par pret pieņemts. Budžeta kontrols komitejas B. Kas par? Pieņemts. Desmitais grozījums par pret. Tas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot desmitais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, norādīts. 12. par, pret, norādīts. C un D no budžeta kontrols komitejas. Kas ir par? Pret. noraidīts, bet, protams, varam pārbaudīt. Tātad C un D grozījums budžeta kontrols komitejas grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 14. grozījums. par pret atturās pieņemts. Budžeta kontrols komitejas grozījums numur E par pret atturās noraidīts. 16. grozījums par pret noraidīts. Budžeta kontrolas komitejas grozījums Numur 3. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur divi. Sākam balsot. Par kompromisu grozījumiem ir jābalso elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums par. Pieņemts. 21. par. Pret. Pārbaudīsim. 21. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums. Par. Pieņemts. 23. par. Pieņemts. Kompromiss 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. De Castro grozījums. Kas par? Pieņemts. 31. par? Pieņemts. 32. par? Pieņemts. 33. par? Pieņemts. 35. par? Pieņemts. 34.

par pieņemts. Četrdesmit pirmais. Mūtieskas grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 44. par. Pret. Noraidīts. 42. par pret, norādīts. 43. par, par, nē, par to vairs nav jābalso. 45. par, pieņemts. 46. par, pieņemts. 47. par, pieņemts. 48. par, pieņemts. Kompromiss numur 4. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk. 53. par. Pret noraidīts. 54. par. Pieņemts. Kompromiss numur 5. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad 61. pār. Pret. Noraidīts. 62. pār. Pieņemts. 64. par pieņemts. 63. Nē, par to vairs nav jābalso, saka priekšsēdētājs. 67. par pieņemts. 68. par pret norādīts. 70. par pieņemts. 69. par pieņemts. 71. par pret norādīts. 72. par pret. To pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 72. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. Kas par? Pieņemts. 74. par? Pieņemts. 75. par? Pret. Noraidīts. 76. par? Pieņemts. Tagad balsosim par visu dokumentu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Trīsdesmit septiņi pār neviens nav balsojis. Pret apsveicu referentu. Lūdzu, jums vārds. Aš. Pa, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es domāju, ka Šis rezultāts runā pats par sevi, tāpēc es vēlētos pateikties visiem tiem, kas iesniedz grozījumus, pateicos kolēģiem par um, sarunām un kompromisiem. Liels paldies visiem kolēģiem, sekretariātu kolēģiem, kolēģiem no EPP. Paldies ēnu referentiem, kas nopietni iesaistījās šajā darbā. Un visbeidzot vēlos teikt. Es domāju, ka mēs eh, sākam strādāt ražotāju organizāciju labā, un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi turpināt strādāt šādā garā ražotāju labā. Paldies! Liels paldies! Paldies referentam un visiem, kas bija iesaistīti šī dokumenta sagatavošanā. Lieliski paveikts darbs. Tagad nākamais punkts, par kur jābalso. Par deleģēto aktu, kas attiecas uz uh, lauksaimnieciskas izcelsmes etiās pirtu tirgu. Komisija deleģētā regulāra, kur groza regula 376 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etiās pirtu un atceļ regulu 2336 2003, ar ko ievieš sīki izstrādāts noteikums, lai piemērotu padomas regulu numur 670 2003, ar ko nosaka īpašs pasākums attiecībā uz lauksaimnieciskas izcēlesmes eķilspērta tirgu. Tagad balsosim par apsvērumiem. Balsosim par katru apsvērums sādaļu. Vispirms A. Kas par? Pret. Norādīts. B. Par. Pret. Norādīts. C. Par. Pret Noraidīts. D. E, D, E un F par tiem blokā. D, F tātad. Kas par? Paldies, pieņemts. Tā, tagad tālāk. Balsojums Tagad eh, mēs balsojam par visu regulu, ar kur tu norādīts deleģētājs akts. Sākam balsot elektroniski. Dziękuję, zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta, līdz ar to deleģētais akts tiek noraidīts.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 komisijas deleģēto regulu, ar kur tiek grozīts pirmais pielikums regulā 1305-2013 par atbalstu lauku attīstībai ar Eiropas uh, lauksaimniecības fondu lauku attīstībai. Tas ir paredzēts, lai ātrāk apstiprinātu lauku attīstības programmas, kurām ir nepieciešams šāds atbalsts. Mēs balsojam par to, ka mums nav iebildumi pret šo regulu. Tātad mēs esam pār tās apstiprināšanu. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Przyjęte. W takim razie bardzo dziękuję. Jed... Pieņemts. Šis dokuments tātad ir pieņemts. Lielas paldies visiem. Viens balsojums tika atlikts pēc referenta pie, pieprasījuma. Runa bija par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu. Profesor Haitomān, jā. Ok. Uh, eh, referent kungs, vai jūs vēlētos kaut ko teikt? Lūdzu, Huitams kungs. Uh. No, that, uh... Vienkārši gribēju jūs informēt par to, ka mēs vēl arī vedam sarunas ar ādu referentiem. Mums ir nepieciešams ilgāks laiks, lai vienotos par kompromisiem. Ļoti labi, kā lauksaimniecības komiteja mums ir spēcīgi nostāda līdz ar to mums ir nepieciešams ilgāks laiks. Paldies! Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Chciałbym... E, Lielas paldies! Tagad es vēlētos jūs informēt, ka ir ieradusies apmeklētāja grupa. Sveicu viņus šeit. Diemžēl jūs varējāt piedzīvot tikai balsošanu. Tas, protams, nav tik, in, tik pat interesanti kā debats, bet nu tāda ir dzīve parlamentā. Es ceru, ka jums tomēr pie mums patika. Tagad nākamais punkts - 14. tirsniecība ar izstrādājumiem no roņiem. Referents ir Vojčehovska kungs, Atbildīgā komiteja ir IMCO komiteja, un mums ir jāsagatavo atzinums. Dāmas un kungi, šis jautājums, es domāju, neaizņems pārliek daudz laika. Referents, diemžēl, nav ieradies, un tagad vārds Kužmjok kungam. Jā, paldies. Es vēlētos vispirms atvainoties par to, ka Vačehovska kungs nevarēja ierasties, diemžēl viņš bija spiests doties uz Poliju, un tāpēc man ir jāizklāsta viņa viedoklis. Vairākas organizācijas jau ir izteikušas savas prācības, proti uh, sabiedrības pārstāvi nepiekrīt tam, ka šie dzīvnieki tik brutālā veidā tiek nogalināti komerciālos nolūkos. Tie ir inteliģenti dzīvnieki, jūtīgi dzīvnieki, un tie ir jāaizsargā no, eh, šāda, no šādām ciešanām. Es vēlētos arī uzsvērt, ka izstrādājumi no roņiem tam nav īpašas ekonomiskās vērtības Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienības iedzīvotāji var izdzīvot bez šiem izstrādājumiem. Mums, protams, ir jādomā um, par um, iezemiešu kopienām un inuītu kopienām, kurām šī gadījumā ir runa par ilg, ilglaicīgām tradīcijām, un imports ir um, jāierobežo, protams, ļaujot um, iegūt šos produktus tikai šīm minētajām kopienām. Ja? Uh, tas tik tiešām tiek eh, respektēts, tad eh, mūsu rīcībā ir nelikumdošanas eh, pasākumi. Tātad runa ir par to, ka ir jāierobežo imports un Un tikai tādā gadījumā jau ir iespējams pierādīt, ka runa ir par izstrādājumiem no roņiem, kas ir iegūti uh, tātad izm, no iezemiešu kopienām un inuītu kopienām. Protams, ka šajā gadījumā ir runa arī par dažiem morāliem apsvērumiem, kas ir saistīti ar šo dzīvnieku nozveju. Pagaidu importa aizliegums no uh, trešajām valstīm būtu jāparedz tādā gadījumā, ja um, tiek importēti izstrādājumi, kas neatbilst visām prasībām. Tas arī būtu viss no manas puses, un tāds bija atzinuma sagatavotāja viedoklis. Paldies! Paldies! Rodikungs vēlas izteikties, lūdzu. Ja, tak. Uh, tak par indlægget fra... Uh... E. Liels paldies par prezentāciju. Paldies um, tātad, uh, par jūsu ievadvārdiem jūs aizstājat referentu? Es nezinu, vai referents ir pieturējies pie tiesību aktiem, kas ir pieņemti 2009. gadā vai balstījies uz jaunākiem komisijas priekšlikumiem, un tas tiešām ir ļoti izšķirīgi roņu medīšanas uh, kopienai. Šīs tradīcijas ir ļoti sēnas, tūkstošiem gadu sēnas. Inuīti jau gadsimtiem valkā roņa ādu un ēd roņu gaļu. Un uh, tiešām te runa jau ir par senām teikām. Ronis uh, ir cieši saistīts ar inuītu vēsturu un ekonomiku. Ko mēs darām šeit Eiropas Savienībā? Uh, Tas ir pret uh, minoritāšu aizsardzību. 2009. gada regulā par roņu izstrādājumu aizliegumu ir uh, radījis smagas sekas inuītiem. Es zinu, ka ir šis uh, inuīti izņēmums, taču tam nav bijis vēlamais efekts. Mednieku skaits Grenlandē ir samazinājies par trešdaļu, jo mednieku ienākumi ir par m, mm, trīs reizēm samazinājušies. Un mm, tā, tā, tas ir arī par spīti tam, ka startautiskie eksperti norāda uz to, ka inuīti varētu medīt trīsreiz vairāk roņus nekā viņi to dara tagad. Un joprojām šīs medības būtu ilgtspējīgas. Uh, To norāda arī Greenpeace un citas organizācijas, ka roņu medības ir ilgtspējīgas. To pašu arī sākā pasaules šis World Wildlife fonds, Pasaules dabas fonds. Tātad šīs dzīvnieks varbūt nu, vienkārši raisa tādas, rais tādas simpātiskas emocijas, un varbūt tādēļ ir šāda īpaša attieksme. Bet tātad galvenais secinājums ir tāds, ka roņu medības ir ilgtspējīgas. Eiropas komisijas priekšlikuma neņem vērā vēsturu un pētī, pētījumus. Es kā Dānis. Uh, Zinu, ka Dānijas ministrs, kurš arī ir strādājis Eiropas parlamentā, arī uzbruka šiem inuītiem. Es kā liberāls Eiropietis esmu pret šo aizliegumu. Diemžēl liberāļi radīja problēmas, ar kurām nāks saskaties šodien. Līdz ar to Mēs nevaram no šos strupceļ tikt ārā. Ir daži izņēmumi. Ticībā šo aizliegumu es, es saprotu, ka arī 9. gada likumdošana netiks atsaukta. Komisija ir jārēģē. Viņi ir arī atcēluši ļoti nopietnus izņēmumus, kas tika paredzēti šajā aizliegumā un iekļāvuši tādus pasākums, kas patiesībā stigmatizē šo inuitu sabiedrību. Tas ir jāmaina, lai tas būtu saskanīgi ar tradīcijām. Visi ir par to, lai tiktu saņemt labāk informāciju par to, kā tiek medīt roņi. Uh, Mēs esam pret to, ka tiek atcelti visi šie izņēmumi, kas tika sākotnēji paredzēti likumdošanā par aizliegumu. Pieņemts tiešām ļoti kategoriski lēmumi. Ir aizliegts nogalināt uh, mazos roņus, roņu bērnus. Bet es domāju, ka šeit ir jābūt saprātīgiem un nevis emocionāliem, kad mēs runājam arī par šīm sabiedrībām, kas tik ilgi mm, ir dzīvojušas no medībām. Viņi vienkārši nevar pēkšņi kļūt, piemēram, pār veidzirnavu īpašniekiem un uh, dzīvot no svaiga gaisa un tīra ūdens. Paldies, Hazekans kundz, lūdzu. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, laat ik eerst bedanken. Paldies! Gribēju pateikties Vojcehovska kungam, viņš ir sagatavojis veiksmīgu ziņojumu, bet būsim ļoti vaļsirdīgi. Dzīvnieku partija, ko es pārstāvu, negriba nekādus roņu izstrādājumu eksportus Eiropas Savienībā. Ir arī roņu apvienība, kas pret to cīnās. Protams, mēs neesam vairākumā parlamentā. Tiemžēl. Pasaules tirzniecības organizācija ir ļoti tūredzīga, tā domā tikai par peļņu un tirzniecību. Tagad šādiem produktiem ir uh, importa aizliegums, bet ir divi izņēmumi, gribēju par tiem pastāstīt. Uh, Tātad vietējās kopienas. Šeit ir patiešām daudz viedokļu, bet vietējās kopienas joprojām drīkst izmantot šādus produktus. Un tām ar mums ir uh, tirzniecības nolīgumi, un, protams, viņi vēlas arī uh, tirgoties ar uh, trešajām valstīm. Tas ir patiešām svarīgi, jo mēs esam ieviesuši šo aizliegumu tirgot izstrādājums no roņiem, ņemot vērā arī dzīvnieku labturību. Un vietējām kopienām arī ir jāsaprot, ka viņiem ir grūti, viņi nevar ievērot tādas dzīvnieku labturības normas, kādas mēs esam pieņēmuši un kādas eh, nosaka arī PTO. Otrs izņēmums var būt lakoniska. Tātad nomedītie dzīvnieki, kas, piemēram, ir nogalināti, mēģinot ierobežot populāciju, vai no tiem var kaut ko ražot vai nē. Nu, tā ir tāda perversa uh, atkāpe. Varbūt, ka jāņem vērā, ka šāda it kā attīrīšana, rases attīrīšana varētu notikt uh, pēļņas nolūkos, tikai aizbildinoties ar populācijas ierobežošanu. Priekšsēdētāji, es arī piekrītu svītrot piekto pantu regulā. 15. oktobrs ir termiņš. Protams, mēs vēlamies uh, lai Eiropā nenonāktu tirgū, piemēram, roņādas vai eļļa, kas iegūta no viņiem, bet eh, jāsaprot, ka 15. oktobrs ir termiņš, mums nav pārāk daudz laika, mēs eh, vēlamies parūpēties, lai eh, tiktu ieviestas visas tehniskās pielāgošanas lai Eiropas vērtības joprojām būtu spēkā, lai arī gal, galā sabiedrības morāle uh, nepieļautu to, ka šādi roņu izstrādājumi tiktu pie mums pārdot. Paldies! Dziękuję pani poseł Ribeiro. Paldies. Ribeiro kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Esmu ETPānu referenta darbā pie šī ziņojuma. Man ir trīs uh, jautājumi, kurus vēlos minēt par referenta nostāju un otro, trešo, piekto referenta grozījumus. Es domāju, ka ir jāizliedz izstrādājumi, kas ir iegūti no tādām medībām, kas pārkāpja 2009. gada regulas noteikums. Tā tad ir tiešām jānošķir situācijas Mēs gribam šeit sankcionēt pārkāpējus un nevis visu valsti. Otrais pāns. Otrais punkts trešajā pantā, kur tiek runāts par uh, neregulāru importu, kas ir vairāk saistīts ar pašu patēriņu, ģimenes patēriņu, vai ar šo formulējumu mēs varam garantēt, ka šī izstrādājuma netiks tirgoti, komercializēti. Uh, 2B par šo iezīmiešu kopienas izdzīvošanu vai ir nepieciešams definēt šo izdzīvošanu, lai arī būtu ļoti skaidrs nošķīrums starp komercializāciju un kopienas izdzīvošanu. Paldies! Posūhūmuša. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte auch ein paar allgemeine Paldies! Daži vispārīgāki jautājumi. Pirmām kārtām mēs patiešām augstu vērtējam to, ka PTO spriedums šo aizliegumu apstiprina un eh, attiecina arī spēcīgākas dzīvnieku laturības eh, formas un komisijas priešlikums eh, svītrot atsaucas, patiešām ir būtisks solis šajā virzienā. Ja mēs runājām par dzīvnieku aizsardzības kritērijiem, es domāju, tas ir augstu jāvērtē. Un šos produktus nedrīkst, eh, tie, tie ir produkti, kas nedrīkst nākt no uh, tādēļ, ka medības ir bijušas komerciālas. Nē, tās ir medības, kam ir jānodrošina cilvēku izdzīvošanu. Jāsaka, ka mēs esam definējuši tātad eksistences mērķus un nekomerciālas medības. Un ir jāsaglabā e, vietējo cilvēku dzīves tradīcijas un nevar e, likumdošanu izmantot nelabvēlīgi, lai uh,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 Nes... Tad ir jādefinē, kas tad ir šīs tradicionālās medību metodas pirms ieviešam aizliegumu, jo arī to var ļoti dažādi interpretēt. Tad ir arī jādomā par datumu, kad tad uh, visi šie izņēmumi tiks atcelti, lai arī uh, vietējām uh, kopienām būtu laiks piemēroties līdz šim atcelšanas datumam. Piemērs. Lietuva aizsargā pelēkos roņus. Viņi ir mūsu sarkanajā grāmatā. Un buvo rasti mūsų siaurame. Arī mēs jūrā ielaižam arī mazuļus. Ro, raņ, uh, šalyse. Ko... Roņu mazuļus arī mazos eh, roņus esam bieži vien arī atraduši uh, arī ievainotus roņus, esam arī atraduši mūsu piekrastē, vai arī citiem ir šāda pieredze, vai tas ir saistīts ar uh, kādu medību praksi vai citādāk. Un ir bailes arī par to, eh, kāds liktenis piemeklēs 20% roņu, kas ir palikuši jūrā. Paldies, bet esmu par to, lai tātad eh, mēs aizsargātu roņus. Paldies. Kalamars kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jau ska, raugoties diskusiju norisē, mēs varam pārliecināties, ka uh, roņu produktu izstrādājumu tirzniecība joprojām eh, ļauj uzvirmot emocijām un ir daudz pretrunu. Un gribēju pateikties Vojčehovska kungam, mūsu referentam. Eh, viņš, diemžēl, šodien pats nevarēja ierasties, bet tik un tā esmu viņam pateicīga. Es piedāvāšu divus grozījumus no mūsu politiskās grupas. Pirmām kārtām trešā, kāda trešā valsts, kas mēģina Eiropas Savienībā importēt uh, produktus, kas ir iegūti uh, citos nolūkos vai eh, nāk no roņiem, kas ir nogalināti, nevis tāpēc, lai nodrošinātu inuita eksistenci, ka uh, uz šo valsti mēs uzliekam 12 mēnešu garumā embargo un saskaņā ar pirmo pāntu mēs uzskatām, ka Mums ir eh, jāinformē sabiedrība, lai uh, dalībvalsts informētu ierēģņus, eh, muitniekus un visus pārējos, lai viņi zinātu arī, piemēram, kādēļ šāds embargo ir ieviests. Komitejas priekšlikums mūs ir sasniedzis ļoti vēlu, un tieši tādēļ mums ir jāstrādā pa galvu, pa kaklu. Nu, tas man netiek pats, nešķiet pats uh, veiksmīgākais um, piegājiens. Es uzskatu, ka vajadzētu grozīt tās jomas, ko uh, kritizē PTO, nevis atkal visu paketi pārskatīt no jauna. Un turpmāko dienu laikā es ceru, ka diskusijās mēs par to vienosimies. Mēs vēlamies, lai uh, būtu tādas noteikumi, kas ir saskaņā ar PTO, bet nu to visu atkal no jauna izskatīt nevajadzētu. Paldies! Parliśmy zgłoszenia pań i panów posłów. Czy przedstawiciel, ktoś przedstawicieli komisji? Esam tagad uh, izsmēluši runātāju sarakstu, vai komisija vēlas izteikties par šo lūdzu? Pan direktor Stīslā, tak? Dobrze. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Liels paldies arī referentam par uh, ziņojumu. Izmanto šo gadījumu un arī pateiks dažus vārdus par mūsu priekšlikumu. Jā, jāteic, ka šis ir ļoti specifisks priekšlikums kādu esam nosūtījuši parlamentam un padomēji. Priekšlikuma galvenais mērķis ir eh, risināt pasaules dabas fonda noteikums par Eiropas Savienības roņu režīmu, par PTO noteikumiem, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Un tādējādi esam pielāguši savu likumdošanu attiecībā uz PTO spriedumu. Mūsu priekšlikums ir tāds, kurš izvēlas ļoti precīzu tehnisko pieeju un groza tikai to, kas ir absolūti nepieciešams, lai varētu ievērot PTO spriedumus. Mēs neejam tālāk par to, kas ir eh, strikti nepieciešams no PTO sprieduma, lai tādējādi mūsu likumdošana būtu atbilstīga. Runājot par šo konkrēto gadījumu, no PTO perspektīvas Mums ir ļoti ilgs laiks, lai piemērotos, bet no mūsu, perio, no mūsu perspektīvas mums šis periods liekas īs, jo ir jānotur koplēmuma procedūra. Līdz ar to 18. oktobrī mums ir jāpiemēro likumdošana. Līdz 18. oktobrim, kā jūs zinat, tad uh, roņa izstrādājuma aizliegums ir sens, un daudzi jau no jums arī uz to atsaucās. ruņu izstrādājuma aizliegums kopš 2009. Eh, gada, tad to PTO apstrīdē Norvēģija un Kanāda. Un PTO konstatēja, ka aizliegums uh, ir pametots ar uh, Eiropas Savienības pilsoņu satraukumu par roņu labklājību, taču PTO bija problēmas ar šiem diviem uh, izņēmumiem - RIP un IK izņēmumiem bet no nu, ar katru tur bija citādākas problēmas attiecībā uz RIP. PTO uzskatīja, ka tur ir komerciālais, komerciālais elements un ka atšķirība ar Norvēģijas un Kanādas medījumiem. Tad tas atšķiras, eh, ņemot vērā medību metodi un ka tas mūsu režīmē nav pamatots. Uzskatām, ka vienīgais veids, kā risināt šo, ir vienkārši šo izņēmumu atcelt no esošās likumdošanas. To mēs arī piedāvājam darīt. Un tā kā eh, vairāk deputāti par to runāja šai komitejā, arī citās komitejās, kā arī padomē, tika sacīts, ka tā vai citādi Eh, šīs izņēmums būtu jāsaglabā. Varu apliecināt, ka esam uz to raudzījušies no visiem iespējamiem um, leņķiem un perspektīvām, bet uzskatām, ka tas nav iespējams. Mēs nevaram juridiski saglabāt šo izņēmumu. Tālāk PTO par inuītu izņēmumu. Šeit PTO secinājumi ir citādāk. PTO pieņem to, ka tātad ir atšķirības starp inuītu medībām, komerciālajām medībām, ka to var noteikt. Uh, Eh, šīs atšķirības, jo inuitu medību pamatā, šī izņēmuma pamatā ir inuitu kopienas sociālās ekonomiskās intereses, uz ko arī atsaucās daži no deputātiem dažas minūtes atpakaļ, un tad PTO arī norādīja, ka ja šis izņēmums kā tāds ir pie, pieņemams, tad uh, īsti šis formulējums, kāds bija mūsu likumdošanā, nebija pieņemams. Viņi uzskatīja, ka tur nav atspogļot dzīvnieku labturība šajā izņēmumā, kā arī pastāv reāls risks, risks par to, ka šo izņēmumu varētu arī ļaunprātīgi izmantot. Tad kopumā jāteic, kā PTO nu, spriedums mums jā, paredzēja zinām elastību, saglabāt šo izņēmumu, un tā, to mēs uh, uzskatām par uzvaru, jums bija ļoti smagi par to jācīnās, mēs, gribā, mēs to saglabājām, un tagad vēlamies arī izmantot uh, šo noteikumu, kas tagad mums ir arī PTO uh, sarunās. Uh, piedāvājam saglabāt izņēmumu, tā lai to varētu izmantot visa inuītu kopiena. Mūsu priekšlikums šai sakarā būtu tāds, ka mēs to aprobežojam tikai un vienīgi ar bažām, kas tika paustas PTO, bet paturot prātā arī to, ka galvenais iemesls, kādēļ mums ir, mums ir šis izņēmums, ir tādēļ, lai inuīti varētu to izmantot. Uh, lai viņi saglabātu savas tradīcijas un lai viņu dzīve netiktu ietekmēta. Mūsuprāt, šis ir risinājums, kā saglabāt saprātīgu izņēmumu inuītu kopienai. Līdz šim viņi arī varēja izmantot šo iz, izņēmumu un darīsim visu, lai viņi arī turpmāk šo izņēmumu varētu uh, izmantot. Tas viss no manas puses. Paldies! Dziękuję. Czy w imieniu pana posła sprawozdawcy. Paldies. Kušmin kungs, referentu vārdā vēlties izteikties. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties uh, deputātiem, pateicos arī komisijas pārstāvim par laipnajiem vārdiem, uh, referenta kungam, Aģikovska kungam, dažādu iemeslu dēļ. Nu, es tagad varbūt nemēģināšu izdarīt uh, kopsavilkumu, bet es noteikti nodošu referentam visus komentārus, kas izskanēja šīs dienas diskusijās. Paldies! Paldies! Atceraties arī, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. maijas pulkstens 12. dienā. Noslēdzam šo darba kārtības punktu. Jūs noteikti esat saņēmuši vai nu ēpastā, vai arī šeit zālē ziņojumu um, par uh, koordinatoru sanāksmi Tur ir saraksts par, ar jautājumiem, par kuriem diskutējām koordinatoru sanāksmē. Varbūt šis dokuments būtu pieejams arī tūkiem. Mm, Tātad, ja jums iebildumu nav pret šo dokumentu un tā saturu, tad noslēgsim sanāksmi. A więc y, bardzo się Nu, ko noslēgsim ātrāk. Mēs esam bijuši ļoti efektīvi. Šodien paldies visiem. Lai jauks vakars. Tiekamies māja beigās. Tu tiksimies ar Hoganu kungu. Jums ir komentāri, jautājumi komisāram. Tad. Tātad tas būs mūsu struktūrālais dialogs. Nosūtiet mums eh, šos jautājumus vai nosūtiet komisāru kungam šos jautājumus, lai viņš jau būtu sagatavots, kad ieradīsies san, uz sanāksmi, lai viņš varētu arī sniegt pēc iespējas plašākas atbildes. Paldies visiem un visu labu!